Meine Damen und Herren, darf Sie alle. Cienījamās dāmas, godātie kungi, sāksim šodien. Um, mums ir e, īpašs laiks paredzēts. E, runāsim par kosmosu un e, mēģināsim uzdot komisijai jautājums, un kolēģis Remeks E, jau ir e, veicis ziņojumu, un mēs secinājām, ka tur ir ļoti daudz jautājumu, kurus mēs gribam noskaidrot. E, komitejā ir ļoti liela interese par šo tematu. Nu jā, tomēr mēs neesam pārāk daudz, jā, komisija ir ieradusies, daži kolēģi ir iesnieguši arī rakstiskus jautājumus komisija varēja nedaudz sagatavot šos jautājumus, jo mēs jau negribam vispārīgi runāt, bet par dažiem precīziem jautājumiem. Un mans priekšlikums būtu, ja jūs piekristu, ka mēs dotu vārdu patreiz komisijai, uh, lai uh, komisija varētu atbildēt tagad uz jautājumiem, kurus jau mēs esam uzdevuši. Es domāju, ka mēs tādā veidā efektīvi izmantot laiku. Un tad es lūgtu Ferhofa kungu un lūgtu atbildēt uz tiem jautājumiem rakstiskajiem. Vai visiem ir jautājumi? Ferhofa kungs. Um. Labrīt, paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka dod mums šo iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Nu, vispirms vārds vārdos tādu vispārīgāku ievadu gribēju jums sniegt. Saistībā ar to informāciju, ko jūs mums sniedzāt, un pēc tam iedzinošos tālāk detaļās atbildot uz jūsu jautājumiem. Pirmām kārtām droši vien svarīgi apsvērt, kādā situācijā šobrīd atrodamies un kas notiek ar Galileo prognomu un eknus. Abas tās ir infrastruktūras, kā jūs zināt parlaments un padomu pieņēmuši lēmumu par, par šīm infrastruktūrām pirms pāris gadiem. Un pilnīgi visiem ir skaidrs, ka Eiropas mērogs šeit dod papievienoto vērtību šīm programmām, jo tās ir ļoti uh, izmaksu intensīvas nacionālā līmenī. Tās piedāvās tehnoloģiju un infrastruktūru, piemēram, gan mobilo telefonu tīkliem, internetam, Eiropas tautsamniecības uh, pamatfunkcijām. Un, protams, šīs programmas ļoti labi iedars arī Eiropas 2020 stratēģijā attiecībā uz novatoriskumu, arī attiecībā uz vidē draudzīgākām eh, tehnoloģijām, izaugsmu, ņemot vērā, ka klimata pārmaiņa apkarošana joprojām ir viena no mūsu politikas mērķiem. Līdz pat šim kopējās investīcijas no valsts puses starp Eiropas eh, kosmosa aģentūru un Eiropas Savienību apmēram 6,4 miljārda eiro laikā no no 2000. gada līdz 2013. gadam. Jau desmit gadus tiek pētīts tehnoloģijas, tiek testēts, ka tehnoloģijas, tiek krātas zināšanas, nozars prasmes, tiek slēgts starptautiski līgumi, tiek veidotas valdību kompetences jomas un tam līdzīgi. Nu, var jums pastāstīt, ka panākumi tiešām ir diezgan lieli, un, protams, ka visām šīm sistēmām īstenošanai ir vajadzīgs laiks. Līdz gada beigām arī tiks certificētas atsevišķi aspektu moduļi, īpaši aviācijā, Galija, Galileo šobrīd ir iepirkuma procedūrā, vispirms tiek integrēti satelīti, lai tos varētu palaist nākamajā gadā, kontrols centra šobrīd tiek aprīkoti, visās, pa, visā pasaulē tiek veidotas eh, šīs eh, mītnes vietas. Nu, un var jums teikt, ka milzīgs darba apjoms ir ieguldīts šajā projektā, nu, un šobrīd mums ir jāmēģina skatīties uz šo visu lietu ilgtermiņā. Eh, Eiropas Savienības finansējums līdz šim, šim ir pievērsies vairāk tieši aktīviem. Te ir tātad investīcijas mūsu pašu aktīvos, nevis tik daudz tādās tālākās politiskas nostādēs. Tad, tad ar etnos mums ir nepieciešams izvērst Eiropas pakalpojums, kas tiek izmantots aviācijā, kuģniecībā, lauksaimniecībā un virknē citu sektoru lai samazinātu CO2 emisijas, lai samazinātu lidojumu laiku, palielinātu efektivitāti un līdz ar to ietaupīt izdevumus gaisa satiksmes regulēšanā, tāpat arī kuģniecībā un citos sektoros. Par Galileo runājot, mums ir divi būtiski posmi, kas mūs gaida pirmām kārtām kā uzsākt šo pirmo sākotnējo konstelāciju, un otrs, kas nepieciešams, lai turpinātu šo sistēmu tālāk darbināt, uh, un lai darītu to ilgtermiņā. Tātad pirmajā posmā eh, mums nepieciešams izlemt vai nu pātrināt un eh, pāršanā šo pieeju, kur būtu mazāk izmaksas, vai lēna, to darīt lēnāk, un tad izmaksas būs augstākas. Nu, protams, tā pirmā acīm redzamā izvēle būtu pirmais variants, bet tad mums būs vajadzīgs papildu finansējums finanšu plāna ietvaros. Nu, un, protams, ka tas nebūtu nav vienkārši. Otrajā posmā, kas būs šī operatīvā darbība pēc satelītu palaišanas, ir jādomā par to, kā nodrošināt šos, šo obligāto sistēmas darbību, tā lai lietotāji, tie, kas investējuši visā šajā sistēmās, arī saņemtu kaut kādu veidu labumu. Nu, Protams, ka tādas, tāda kompānija kā Air France un KLM un Lufthansa vadītāji neinvestēs līdzekļus certifikācijā, apmācībā un tam līdzīgi, ja viņiem nebūs paļāvības, ka šī sistēma patiešām darbosies ilgtermiņā, vismaz e, pārdesmit gadus. Galileo sistēmai nepieciešami 27 satelīti, kas pilnībā darbotos jebkurā laikā. Vienalga, vai būs kaut kāds aizkavēšanās ar to palaišanu, kaut kādu veidu um, cilvēciskās kļūdas, um, neveiksmes. Nē, tā tad ir vajadzīgi 27 funkcionējoši satelīti. Visi papildu satelīti tur būs kā rezerve kā, nu, izman, tie būs izmantojami nepieciešamības gadījumā. Tātad jautājums, un to grib ar uzsvērt, nav par to, vai mums ir vajadzīgi 30 satelīti, ne, mums ir vajadzīgi 27 funkcionējoši satelīši, jeb, satelīti jebkurā brīdī. Uh, Un šobrīd, un tā ir arī atbild uz vienu no jūsu jautājumiem, šobrīd jau esam procesā uz, attiecībā uz 18 satelītiem. Tie šobrīd jau tiek eh, konfigurēti un tātad darbs pie tiem turpinās. Šāda veida uzstādījums darbosies tikai 95% eh, laika, respektīvi apmēram 3 nedēļas katru gadu šie, šāda, šāda veida konstelācija, nevar, konstelācija nevarēs nodrošināt attiecīgos datus datu saņēmējiem. Nu, un, protams, ka ļoti daudz lietotāji ir atkarīgi no pilna laika datu pieejamības, un tāpēc viņi nogaidīs pilnu konstelāciju, pilnu uzstādījumu, kamēr sāks to izmantot. Galileo sniegs eh, signālus, kas būs svarīgi gan lidojumiem, transporta sektoram, tautsēmniecības sektoram, atsevišķiem valdības dienestiem, mieru uzturēšanas misijām un daudz kam citam. Uh, tā būs, tā paudīs politiskas eh, saistības, un, un tās mums ir jāizpilda. Nu, un, protams, ka šo saistību elementu saistīt tieši ar investīcijām, un pēc tam šos aktīvus arī uzturēt funkcionējošā līmenī. Kopsavilkumā Galileo un Etnus ir tie stūrakmeņi, ko Eiropas Savienība var piedāvāt visiem Eiropas eh, biznesiem, uzņēmumiem, pilsoņiem, uh, arī visā pasaulē, un šīs programmas tiešām ir jau pamatīgi aizsākušās, tāpēc mums jāskatās uz šo ainu tādā plašākā perspektīvā, ilgtermiņā. Un te ļaujiet man pievērsties tagad jautājumiem, ko esat man uzrusījuši. Es esmu saņēmis kopā šķiet 14 jautājumus, 14 atbilžu kompleksus, nu, ļaujiet man sākt uz tiem atbildēt. Ja jūs, ja jūs jūtat, ka man ir jāizsakās īsāk, lūdzu, dodiet man ziņu. Pirmais jautājums cik lielā mērā es tautsēmniecība atkarīga no satelīta izvietojuma un navigācijas, vai komisija ir veikusi izmaksu analīzi un vai ir salīdzinājusi tātad investīciju lietdarību šajos tīklos. Nu, pirmām kārtām gribētu teikt, ka satelīta navigācijas e, tirgus Eiropas Savienībā ir apmēram 17 miljārdu vērts 2010. gadā. Tātad tāds ir šīs aplēses Šis skaitlis ņem vērā ieņēmums no uzņēmumiem, kas ir tiešā veidā iesaistīti satelīta navigācijā. Tātad visi šie saņēmēji, ražotāji, lietojuma programmatūra, piedāvātāji un tam līdzīgi satelīta navigācijas e, lietojuma programmatūras skar ļoti būtiski strateģiski svarīgus sektors tautsēmniecībā. Pētījums izvērtē to, cik izšķirīga būtu GPS laika signāls niekam, piemēram, ASV tehnoloģijā parādīja, ka elektriskās e, strāvas pieejamība un telekomunikācija tīkli ir lielā mērā atkarīgi tieši no GPS. Šie signāli, šie laika signāli tiek izmantot, lai sinhronizētu šos tīklus, un ja šādas sinhronizācijas nav, tad tie vienkārši atslēdzas Ikgadēja zaudējumi tautsēmniecībai no, nepa, no neusticams eh, strāvas piedāvājumi ir apmēram 100 miljārdi ASV dolāru gadā. Līdz ar to ir vajadzīga alternatīva sistēma Eiropas Savienībā, tā lai pārliecinātos, ka tiek nodrošināti šie izšķirīgie pakalpojumi, piemēram, strāvas atslēgšanās, GPS signāla atslēgšanās laikā. Izmaksu analīze ir veikta, tā veikta eh, vidustermiņu pārskata ietvaros Un e, dati par šo izvērtējumu un par to, cik svarīgi ir satelīta navigācija tautsēmniecībā šai, šī pētījuma rezultātos. Ja salīdzinam to ar transeiropas transporta tīkliem, ļaujiet man jums, e, nu, dot pavisam vienkāršu salīdzinājumu. Iekšēja, iekšējais atdevis, atdevis likme satelīta navigācijas programma ir daudz augstāka nekā ar salīdzināmām infrastruktūras programmām citur. Respektīvi, iekšējā atdevis likme ir apmēram 40%. Savukārt eh, Transeiropas tīkliem šāda pati attiecīga likme ir tikai 7 līdz 8 procenti. Otrais jautājums vai komisija joprojām ir apņēmusies tikai izmantot Galileo civiliem nolūkiem, ja tomēr ir tādas palēkās jomas, piemēram, mieru uzturēšanas nepieciešamība. Nu, iesākumā es jums varu teikt, ka lēmums par Galileo izņem, izmantošanu ir pilnīgi noteikti jūsu rokās. To pieņem parlaments un padomu kopīgiem spēkiem šobrīd. Sistēma tiek skatīta kā cil, civila pilsoniska sistēma, kas būs pilsoniskā kontrola, bet mēs, protams, zinām, ka ir ļoti dažādas interpretācijas par ko, tu, nu, ko nu, kas nozīmē civila izmantošana. Pilnīgi noteikti ir arī tādas jomas, kur mēs uzskatām, ka, ka aizsardzības joma arī varētu spēlēt savu lomu, nu, kaut vai parastā transporta izmantošana. Uh, Eh, piemēram, armijas eh, spēku pārvietošanu, mēs, nesaprot, nu, mēs neredzam, kāpēc ar to vajadzētu rasties kādām problēmām. Jebkurā gadījumā būtu ļoti grūti šajā gadījumā noteikt, kas ir militārs eh, izmantojums, kas ir civils izmantojums. Un tāpēc diskusijas par ne civilu izmantošanu joprojām ir atvērtas. Bet, kā jau teicu, mēs domājam, ka tās ir politiskas diskusijas, politiskas diskusijas, kam jānorisinās starp parlamentu un padomu, un komisija var palīdzēt tās vadīt. Komisija pēc neilga laika nāks klajā arī ar priekšlikumu par PRS signālu izmantošanu. Mēs nāksim klajā ar priekšlikumu par juridisku instrumentu, mm, tas gan parlamentam, gan padomēm pilnīgi noteikti tad būs arī diskusijas, ko tad šis, eh, kādām nolūkiem šo PRS izmantos, kas būs, kam būs piekļuva šim signālam un kā notiks visiekšējā organizācija. Turklāt Papildus esam veikuši izmeklēšanu, pētījumus, aptaujājuši dalību valstis, prasījām, kādas ir viņu intereses attiecībā uz pēres izmantošanu, un e, dalību valsts ir snieguši mums virkni atbildi, ir virkni valdību dienesti, kas būtu ieinteresēti šī signāla izmantošanā, un tas sāks gan no aizsardzības sektoriem, gan līdz civilai aizsardzībai. Uh, un e, virkne citu jomu. Jebkurā gadījumā sistēma būs, sistēmai būs nepieciešamība atbildīgi aizstādīt ar kritiskā, infra, tā būs kritiskā infrastruktūra. Un tāpēc pilnīgi noteikti šeit būs zināms drošības komponents visā darbā. Esam īstenojuši visus attiecīgos arī pasākums, lai sistēmu līdz šim atbilstīgi aizsargātu. Trešais jautājums Kā komisija vērtē faktu, ka ASV jau strādā pie trešās paaudzes GPS? Krievija šobrīd eh, pār, arī novērt savu nav, globālās navigācijas sistēmu. Ķīna arī ir apsteigusi Eiropu šādas sistēmas izveidē. Ko Eiropai vajadzētu darīt, lai kļūtu pilnībā konkurētspējīga šajā globālās navigācijas jomā? Nu, ir pilnīgi pareizi secināt, ka ASV jau ir apsteigusi mūs visus. Viņam šobrīd jau ir uzsākušas divi F satelītu palaišanu. Un nākamo gadu gaitā viņi grasās palaist GPS 3, tātad trešo paudzi. Kāds būs tiešais laika grafiks, to mēs nevaram pateikt, te mums ir jānogaida Parasti jau notiek noteikti laika grafiks, bet pieredze liecina, un arī ASV pieredze ir tāda pati, ka mēdz būt dažādi veidi aizkavēšanās, parasti pastāv aizkavēšanās ar, ar šādu sistēmu palēšanu tam līdzīgi, respektīvi attiecībā uz laika grafiku mums vēl būtu jānogaida. Nu, protams, ka diskusijas Eiropā par Galileo ir arī ASV, Ķīnu un Krieviju motivējušas darboties ātrāk un darboties pie šāda satelīta sistēma e, izveidošanas pašiem savām vajadzībām. Publiskās diskusijas Eiropas Savienībā šīs valsts ir stūmušas arī virzienā, tās likušas šīm valstīm saprast, ka šīs sistēmas ir svarīgas, otrām kārtām, ka civila sistēma izmantošana pilnīgi noteikti ir arvien nozīmīgāka. Tas savukārt nozīmē, ka Eiropā, ja vēlamies e, Galileo un Etnos pakalpojums sniegt, mums ir jāizmanto šai iespēja, lūk, ko piedāvā šīs sistēmas. Šobrīd esam noteikuši sev mērķi panākt, ka Galileo kļūst par otro izvēles sistēmu. Mēs domājam, nevaram šobrīd pilnībā uzskatīt, ka lūk, tā būs, ka tas būs e, vienkārši vai reāli vienkārši apsteigt un pārņemt GPS sistēmas lomu. Domāju, ka tas nebūs iespējams, bet es domāju, ka būtu ļoti liederīgi kļūt arī par tūlīt nākamo otro default sistēmu, ko lietotāji var izvēlēties. Esam strādājuši pie šī projekta, pie šī mērķa izpildes, esam slēguši nolīgums ar ASV, lai veidot šo uzticēšanos arī ASV mm, nozars mm, acīs, ka Galileo sistēma varētu būt tā nākamā sistēma, kas tā blakus GPS sistēmai palaižot kosmosā jaunus eh, GPS satelītus, piemēram, arī šo Krievijas sistēmu, kas šobrīd tiek pabeigta. Laika gaitā tas notiks tā arī ar Ķīnas sistēmu. Tomēr nav īsti skaidrs, cik tālu, cik progresējusi Ķīna Mēs, tā, mēs uzskatām, ka viņi ātri virzās uz priekšu, bet jāsaka, dati ir diezgan pretrunīgi, ko mēs saņemam par šo jautājumu. Bet, un nu, ņemot vērā visus šos faktus, mums, protams, jādara viss iespējamais, lai mēs izmantot šīs tirgus piedāvātās iespējas un lai Galileo tajā tiktu attiecīgi arī pozicionēts. Un tāpēc mums ir svarīgi virzīties ar Galileo sistēmas izstrādi tālāk uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Ceturtais jautājums ar jauno GPS, jaunāko atjaunāto versiju, kas plāno 2018. gadam un jauno Ķīnas tehnoloģiju, vai ir kaut kāda veida komerc pakalpojumi, ko Galileo varētu piedāvāt un kas varētu būt atraktīvi un kas varētu būt konkurētspējīgi. Es domāju, ka svarīgi atceroties ka ir arī virkni citi pakalpojumi, ko piedāvā Galileo sistēma, ko neparedz citas sistēmas, un tie tieši ir šie komerc pakalpojumi. Mēs to šobrīd izstrādājam, tas ir arī šis PRS, eh, šis, šis pakalpojums, un tas ir kaut kas pilnīgi cits, jo pā citas sistēmas paredz drīzāk militāru izmantojumu. Un papildus šai sistēmai ir viens elements, ko pārējās sistēmas nav ņēmuši vērā, un tas ir šis glābšanas, meklēšanas un glābšanas eh, aspekts. Nu, te jūs redzat, ka, lūk, trīs, die, trīs pakalpojumi no visiem tiem, ko sniedzam, ir pavisam atšķirīgi, tie padara šo sistēmu īpašu, un tas bija pilnīgi apzināts lēmums. Mēs vēlamies, lai šie pakalpojumi konkurētu ar GPS, un e, mums, mūsu rīcībā ir viss, lai to tā arī darītu cik daudz satelīti būs orbītā ar pašreizējo budžet, budžetu, vai joprojām ir uh, līdzekļi budžetā, kas vēl nav izmantot, kāda pakalpojuma tiks sniegt un vai šī sistēma būs pietiekama, lai to varētu izmantot kā neatrīga Eiropas navigācijas sistēma. Nu, par skaļiem runājot, šobrīd esam noslēguši līgumus nu, par trīs tīkla pakotnēm no sešām šie līgumi, kontrakti ir sistēma atbalsta, eh, līgums par 85 miljoniem, par satelītiem, 14 satelītiem 566 miljoni un palaišanas pakalpojumi, raķešu izmantošana un tam līdzīgi par 399 miljoniem. vēl neizmantotie fondi līdzekļi lielākoties saistīti ar papildus satelītu palaišanu. Mums ir tāda opcija ar šo palaišanas kompāniju un darba, darba kopumi, darba pakotnes, kas saistīta ar misijas segmentu, satelītu kontrolu segmentu un operatīvo darbību. Un šos līgumus, kontraktus grasamies eh, noslēgt eh, tulīt pēc vasaras brīvdienām. Ar pašreizējo budžetu mēs varēsim kosmosā palaist Galileo konstelāciju 18 satelītu ietvaros. Tātad 14, 4 pašreizējie satelīti plus 4, kas šobrīd tiek pabeigti. Un ar šo konstelāciju eh, sāk, mēs esam noteikuši sākotnēju operatīvo kapacitāti. Pirmā operatīvā kapacitāte ļaus uh, sniegt sākotnējos agrīnos pakalpojumus, eh, tie būs atklātie pakalpojumi, meklēšanas, meklē, meklēšanas glābšanas pasākumu PRS signāls, bet ar to nepietiks komerc pasāku pakalpojumiem. Bet eh, mēs ar tiem varam sākt, ar šiem pakalpojumiem sākt jau eksperimentēt, tad testēšanu. Bet, kā jau teicu, neviens no šiem pakalpojumiem nebūs pieejams pilnā laikā eh, pieejamība būs apmēram 95% no kopējā laika. Tas nozīmē, ka apmēram 3 nedēļas gadā kopā šāda veida pakalpojumi nebūs pieejami, jo vienkārši nepietiek satelīti šobrīd vēl šajā saņēmēju saņ, saņemšanas pusē. Nu, Galileo šajā gadījumā, un tas ļoti svarīgi to saprast, Galileo ir sistēma, kas ir 27 satelītu sistēma kopā ar zemes kontrols infrastruktūru. Galileo nav ārkārtīgi daudz satelītu kopums, kur katrs satelīts dara kaut ko atsevišķi. Nē, katram atsevišķiem satelītam ir savs ieguldījums kopējā darbā, un tāpēc ir vajadzīga visa šī sistēma, visi šie satelīti, lai, lai sistēma darbotos atbilstīgi. Nu, zināmā mērā tas ir pielīdzināms jautājumam, kā, piemēram, jūs pasūtat automašīnu, nekad neviens neapšauba to, ka ir vajadzīgs visas četras riepas, piemēram. Un līdzīgi ir ar Galileo. Ir vajadzīgs 27, 20, vajadzīgi 27 satelīti visai šai sistēmai. Uh, Nu, kā jau teicu, pastāv šobrīd problēma jautājums arī ar to, cik daudz ir vajadzīgs rezerves riepas, piemēram, šajā gadījumā. To mēs vēl neesam konstatējuši. Šobrīd esam pateikuši, ka tā varētu būt, to varētu būt trīs, tātad trīs satelīti, lai būtu kopumā 30 satelīti, bet realitātē, protams, varbūt būs vajadzīgi vairāk satelīti. Bet vēl strādājam pie šo aplēšu veikšanas protams, nepieciešams arī nodrošināt pilnu operatīvo kapacitāti, izpildes līmeņu, ko esam paziņojuši tirgu un par ko esam informējuši tirgu un uz ko gaida lietotāji. Lai varētu tad attiecīgi, protams, arī veikt investīcijas eh, savu lietotāju apmācībā un tā tā, tā joprojām. Jā, un pašreizējais budžets, jāsaka, galio sistēmas noslēgšanu nepar, nepieļauj. Tas uh, ir nepietiekams. Un rezultātā mums ir šis starposmu punkts. Uh, un tāpēc ir vajadzīgas šīs diskusijas par tālāku finansējumu, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Nākamais jautājums par riska mazināšanu. Kādu risku mazināšanu, met, kādas riska mazināšanas metodoloģijas ir ieviestas un kā, tiek, pār, kā mēs pārliecināsimies, ka izmaksas nav pārāk lielas un tālāk? Kā, piemēram, tiek um, uh, domāts par tādiem riskiem, kā saules uzliesmojumi? Nu, pirmām kārtām esam iestrādājuši šai procesā ļoti būtisku riska kontrolas funkciju, un tas ir ārkārtīgi svarīgi šādas sistēmas izstrādes rezultātā, jo, protams, ka ārkārtīgi nozīmīgi izprast visus riskus, ja tīpaši tad, ja diskutējam par izmaksām, nevaram par tām diskutēt izolēti, jo tad tādā gadījumā varētu pazust fakts, ka aiz šīm izdevumiem ir milzīgi riski, un ja šie riski iestātos, tad tādā gadījumā rastos milzīgi tūlītēji izdevumi Un tāpēc no mana viedokļa raugoties, es gribētu mudināt visus, kas ir iesaistīti šajā procesā, skatīties uz šiem izdevumiem kontekstā ar riskiem, ko cenšamies mazināt. Nu, un, protams, sistēma izstrādes rezultātā riski pastāv vienmēr ir riski, kas saistīti ar palēšanas problēmām, ar tehnoloģijas kļūmēm. Un eh, līdz ar to šādas tehnoloģijas tad būs jāaizstāv, un eh, tam mums ir jābūt zināmā mērā gataviem. Var dot jums arī piemēru, šobrīd mēs esam aizkavējušies ar uh, ar IFE satelītu piegādi, jo ir viena, viena detaļa, kas šobrīd nefunkcionē. Nu, un tas ir risks, kas ir saistīts ar šādām programmām, un nu, tas ir tikai reāli, tāda ir realitāte, un uh, vienas iekārtas detaļas nefunkcionēšana var atstāt ļoti milzīgi ietekmi uz visu progresu kopumā. Mums ir ļoti būtiski, kā jau teicu, riska pārvaldības funkcija, kas iestrādāt šeit. Mēs kontrolējam visus riskus, ar ko sastopamies, skatāmies uz risku mazināšanas faktoriem visos jautājumos, eh, daram to kopā ar Eiropas kosmosa aģentūru un citiem partneriem. Arī nozara ir, ir veidojusi riska reģistrus, un iepirkumu gadījumā arī tiek ņemti vērā šāda veida riska sāsināšanās aspekti. Atvainojiet, Ferhof kungs, e, mums ir problēmas ar laiku. Varbūt, ka jūs varētu mēģināt iekļauties grafikā, lai kolēģi vēl varētu uzdot jautājumus, jo desmitos būs balsošana. Es saprotu, ka jūs vēlaties pilnībā atbildēt uz jautājumiem, bet ja kolēģi vēlas uzdot papildu jautājumus, tad ar laiku kļūs ļoti sarežģīti. Tāpēc es lūgtu jūs e, vairāk e, koncentrēties un runāt īsāk. Es zinu, ka tas ir grūti. Labi, priekšā tā tā darīšu. Tā nonāk pie nākamā jautājuma. Piemēram, šis du, dubultavotu satelītiem, nu, protams, ka tas tiesa viens no riska mazināšanas pasākumiem. Un tur mēs skatāmies, vai nepieciešams satelīti iekārtas, eh, palaidē, palaišanas ieskārtas, vai ir vajadzīgi divi avoti, divi saņemšanas avoti, lai pārliecinātos, ka tajā gadījumā, ja viens no šiem avotiem nedarbojas, ka ir pieejama alternatīva. Eh, ar šo problēmu ir saistīts jautājums, ka tas, protams, maksā, tas viss maksā. Uh, Jo tādā gadījumā mums ir nepieciešams dubultā nodrošināt kaut kādas iekārtas, bet, nu, protams, e, nepieciešams šādu risku, ja tāds parādītos, ātri novērst. Tāpēc mēs būtībā esam ieinteresēti e, šādā pasākumā attiecību uz satelītiem un kritiskajiem komponentiem. Ko komisija darīs, lai pārliecinātos, ka Eiropas navigācijas sistēma uh, ar 30 satelītiem varēs piedāvāt visus vajadzīgos pakāpumus. Nu, pamatā, kā jau es teicu, priekš tā ir vajadzīga papildus finansējums, un uh, komisijā mums šobrīd ir augsta līmeņa diskusijas par to, vai, būtu saprātīgi, vai tas būtu saprātīgi, ņemot vērā pašreizējo tautsēmniecības situāciju, vai būtu saprātīgi pieprasīt tālāko nepieciešamo finansējumu jau šī finanšu plāna laikā, ja tomēr jānogaida līdz nākamajam finanšu plāna periodam. Nākamais jautājums. Eh, kādu ietekmi uz. Kā, eh, kā, kādi, kādi apstākļi varētu veicināt eh, šo satelītu izstrādi budžetāru pārnešanu uz nākamo periodu? Pilnā šo satelītu funkcionēt spēja tādējādi būtu novilcināti par trim gadiem, ekonos paplašināšana arī tiktu aizskavēta, un acīm redzam, mēs riskētu ar to, ka mums draudētu uh, ie, iespēja zaudēšana, ja mēs uh, neīstenot saulēcīgi šīs iespējas. Izmaksas arī kļūtu lielākas, jo mums vajadzētu sadalīt sīkākās vienībās iepirkumu, un šajā nozarē tas nozīmē papildu izmaksas, mēs esam tās aprēķinājuši. Uh, Turklāt pastāv arī būtiski industriāli riski, jo jebkāda pārāvuma ražošanā nozīmēs to, ka virkne uzņēmumu nevarēs uzturēt savu darba spēku apjomu un savu kompetenci jomā, un tā tiks novirzīt uz citām jomām. Lai eh, atgūtu zaudēto, vajadzēs pielikt lielus spēkus, un pastāv risks, ka šīs zināšanas tiks zaudētas un uh, radīsies vēl turpmākas grūtības. Uh, Kā jau teicu, pašreizējais finansējums un pieprasītais finansējums tiek apspriests komisijā, un mēs ceram, turpmākajās pāris nedēļās tiks pieņemts lēmums par to, vai mēs lūksim vai nelūksim šādu papildu finansējumu. Taču pavisam noteikti kavējumi ietekmēs situāciju negatīvi. Nākamais jautājums ir grafiks satelīta palaišanai. Pašreizējies IFE palaišanas un mūsu tiek plānotas eh, uz 2011. gadu, uz 2011. gadu vidu, un otrais satelīta komplekts uz 2011. gada beigām. Eh, te pastāv kavēšanās un, eh, un tā rada bažas. Acīm Eiropas kosmosa aģentūra šo jautājumu ir iekļāvusi steidzamo jautājumu sarakstā. Uh, 14 pirmie FSI satelīti tiks eh, palaisti 2012. gadā, turpināsies 13. gadā un arī 14. gadā. Ja viss noritēs pēc plāna un atbilstoši grafikam, diemžēl kosmas programmās tā gan nevienmēr notiek, visi 18 satelīti atradīsies kosmosā 14. gada pirmajā pusē. Nākamais jautājums, cik daudz līdzekļu varētu vajadzēt nākamajā finanšu ietvarā, lai nodrošinātu sistēmas uh, eh, dzīvot spēju ilgtermiņā? Mūsu aprēķini ilgtermiņa sistēmas funkcionēšanai gan Galileo, gan etnos gadījumā, ietverot arī minimālu papildu finansējumu izpētēji un attīstībai liecina, ka mums vajadzēs aptuveni 750 miljonus gadā nākamajiem 30, 40 gadiem. Tātad eh, te ir runa par 2009. 2010. gada ekonomisko vērtību, un tā ir vidējā vērtība. Ir uh, konkrētas budžeta problēmas uh, ar šiem plāniem, jo, ja mēs uh, vēlētos eh, iegādāties sistēmu, mēs to redzētu, mēs meklētu mm, lētākās iespējas, mēs slēgtu lielapmēra līgumus eh, ilgtermiņā. Un tas nozīmē, ka mūsu saistības eh, dažu gadu griezumā būtu ļoti mm, apjomīgas, un mums būtu liela saistība maksājumi, un tas būtu sarežģīti no budžeta viedokļa, tāpēc mums ir jāanalizē, kā to varētu paveikt. Un, eh, ja to nebūtu iespējams paveikt, mums vajadzētu optimizēt uh, līgumus un uh, arī sistēmas izmaksas paaugstinātos. Bet uh, šie 750 miljoni gadā gan Eknos, gan Galileo ir tādi skaitļi pārskatāmai nākotnēji Salīdzinājumam ASV GPS maksā 1 miljārdu dolāru gadā. Un, uh, acīm redzam, tas ļauj jums uh, salīdzināt, uh, kādas tad īsti ir šīs izmaksas. Nākamais jautājums. Šķiet, ka man ir palikuši tikai trīs priekšsēdētāji. ASV jau 1995. gadā ir norādījusi, ka GPS sistēmas un tam līdzīgās būtu jāuzskata par e, sabiedrisku labumu sistēmām. Kāpēc tad Galileo vajadzētu būt komerciālai vērtībai? Bija iespējams e, Galileo darbību e, iekļaut tādā ietvarā, lai, lai, lai ieņēmumi būtu pašpietiekami taču nesenie pētījumi liecina, ka šāds risinājums nav īsti iespējams. Pastāv komerciāls pakalpojumu tirgus, eh, kuram mēs strādājam, bet 15 līdz 17 miljoni gadā vidēji, eh, kad tirgus būs pilnībā izveidojies, eh, varētu, šis tirgus varētu kļūt par tirgu arī PRS. Dalību valstu finanšu ministrijas un transporta ministrijas ir norādījušas, ka tās, eh, ka par PRS vajadzētu maksāt, un eh, savukārt eh, citas dalību valsts iesaistītās puses ir teikušas, ka to nevajadzētu darīt, jo par šo sistēmu jau tiek maksāts no valstu līdzekļiem. Šķiet, ka vienīgie pakalpojumus, kuriem mēs varam paļauties ienākumu gūšanā ar komerciālie pakalpojumi. 15 eh, līdz 17 miljonu gadā, kā jau teicu, bet eh, ņemot vērā sistēmas kopējās izmaksas, ar to netuvu nepietiek, un šķiet, ka budžetiem vajadzēs turpināt finansēt sistēmas, un tas radīs virkni seku, proti valstu budžetiem vajadzēs pārorganizēties arī pārvaldības jomā, lai tie spētu to darīt. Nākamais jautājums. Pasaules navigācijas augsto tehnoloģiju tirgu dominē ASV galvenokārt ar GPS palīdzību. Galileo projekta strateģiskais mērķis ir palielināt Eiropas nozares eh, konkurētspējas pozīcijas, lai varētu gūt labumu no šī svarīgā tirgus. Kāds ir budžets, kas tiek atvēlēts šim mērķim, vai ar to ir iespējams uh, pilnībā izmantot investīciju iespējas. Es nosaukšu dažus skaitļus. Eh, prognozētais tirgus satelīta navigācijai pakalpojumiem un lietojumu programmām pasaulē nu, turpmākajos gados varētu sasniegt 200 eh, līdz 240 miljārdus gadā. Eiropas nozars pārstāvji ir norādījuši, ka to mērķis varētu būt eh, iegūt vienu trešdaļu šī tirgus, kas būtu aptuveni 70 miljārdi eiro gadā un tāds, nu, būtu Eiropas eh, nozars pārstāvi mērķis. Eh, mūsu pasākumi šajā jomā ir tāda, pirmkārt, eh, mēs vēlētos investēt mūsu pašu sistēmā. Kā jau teicu, šis investīcijas varētu sasniegt 750 miljonus gadā, kas salīdzinot ar šiem 17 miljārdiem, manuprāt, ir neliela investīcija. Tiek plānots arī no vienas puses palīdzēt finansēt attīstību un pētniecību. Uh, gan no kosmosa aģentūras, gan no komisijas puses, gan no dalību valstu puses. Mēs esam salīdzinājuši skaitļus arī šajā gadījumā. Mēs zinām, kāda ir skaitļa ASV. ASV federālās militārās finansētās programmas ir aptuveni 200 līdz 500 miljonu gadā vērtas. Ja Eiropas Savienība koncentrēsies uz izmantošanu civiliem mērķiem, mums iespējams nāksies atvēlēt līdzvērtīgas investīcijas izpētē un attīstībā dalību valstīs šajā jomā. Pēdējais jautājums. Kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz sadarbību ar Ķīnu? Kāda ir galvenie riski arī attiecībā uz pakalpojumu pārtraukšanu un izmaksām? Un kā tas ietekmēs Eiropas drošību un iespējas eh, strādāt pie Galileo programmas. Acīm redzama situācija ar mūsu Ķīnas partneriem ir sarežģīta. Viņiem ir problēmas ar Eiropas Savienību gan eh, frekvenču savietojamības ziņā, gan arī ar ASV šādas pašas frekvenču savietojamības problēmas. Gan ASV, gan mēs mēģinām rast risinājumus šīm problēmām, pastāv daudzpusējas un divpusējas sarunas. Mums būs eh, daudzpusē diskusija oktobrī, un arī nākamnedēļ Vīnē notiks sarunas ar ANO, būs divpusējs sanāksmes ar Ķīnu, no mūsu puses jūlijā. Mēs joprojām ceram, ka risinājums spēsim rast, un, ja tā nenotiks, mums nāksies domāt par to, kā pielāgot Galileo operacionālo koncepciju, lai tas spētu tikt galā ar šo problēmu. Mūsuprāt, tas būtu iespējams, un mēs esam pārliecināti, ka izēju varētu rast. Ideālā gadījumā vajadzētu diskutēt ar Ķīnu un panākt vienošanās. Barozo kungs uzrakstīja vēstuli atbildēja Ķīnas premjerministram un kopš tā laika ir panākt zināms progress, tāpēc mēs ceram, ka tas būs vēl lielāks atvainot priekšsarētē, ka es runāju tik ilgi šorīt, bet es vēlējos atbildēt uz visiem jautājumiem. Es pateicos, protams, bija svarīgi, lai uz tām tiek dotas atbildes. Tātad kolēģis Rudī ir pieteicies, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par eh, visiem šiem paskaidrojumiem. Es eh, šodien eh, kolēģim no Eiropas komisijas varētu atkārtot, ka Eiropas Savienībai nav izdevies atrisināt virkni jautājumu, un Galileo ir privātā sektora izgāšanās, bet Žeks Baro ir e, pamanījies izglābt šo situāciju zināmā mērā, un arī jūsu skaidrojums, jūsu notikuma izklāsta versija bija interesanta. Mums ir jādodas uz priekšu, un es ceru, ka arī komisija tā domā, jo, ja šis projekts tiks nodots uh, valsts sektoram un tad izgāzīsies, tas būs sliktākais iespējamais scenārijs. Protams, Galileo sacenšas ar GPS kad mēs būsim izveidojuši globālu pārvaldi, G20 līmenī un tā tālāk, kad mēs varēsim tā strādāt, nevis cīnīties viens ar otru. Galileo un GPS tādā gadījumā papildinātu viens otru, nevis konkurēt savā starpā. Ko jūs domājat? Um, like Fionho. Mm, Es vēlētos pateiktos eh, komisijai par interesanto un um, daudzpusīgo skaidrojumu, bet bija virkne jautājumu, kur daži aspekti netika precizēti. Kāda, piemēram, ir eh, situācija ar riskiem no saules uzliesmojumiem? Un, un eh, te bija runa par papildu budžetu 150 miljonu eiro apmērā. Un agrāk diskusijās ar komisiju tika norādīts, ka Ķīnā problēmas radīja valdība un tautas atbrīvošanas armija, kas uh, nesadarbojās savā starpā. Un šī tautas atbrīvošanas uh, armija radīja tādus traucējumus. Kāda būtu komentāra šajā sakarā? Paldies! Paldies, Lamberta kungs! Es eh, vēlējos reaģēt eh, uz to, ko jau iepriekš teica. Komisijai būtu mums jāapstiprina, ka eh, viss būs pareizi, bet es domāju, ka tas ir prasīts no komisijas par daudz, kā mēs jau dzirdējām. Ja neizdodas uh, šeit investēt attiecīgo miljardu daudzumu, tad tas nevarēs darboties. Un tādā gadījumā man ir arī jautājums. Man ir radies iespējas, ka mēs vienmēr klibojam pakaļ kādam. Jo nav jau runa tikai par šiem projektiem, bet arī pie ITER komitejas. Tas ir jautājums tātad. tad Uh, vai mēs ejam tātad uh, saskaņā ar mūsu tempu uh, un iedarbinām visu sistēmu, vai arī mēs nedarbojamies vispār. Un jautājums ir, vai mēs esam gatavi tiešām šo darbu iesākt, un ne 5 un 10 gadu, bet skatoties ilgtermiņā. un es domāju, eh, viss tiks likts galdā un tiks pieņemts lēmums. Bet es neesmu droši, ka tiešām ir visi elementi, kurus mēs varam likt galdā. Un tā ir tā diskusija arī ar padomi. Mēs atrodamies pusceļā, un es nejūtos labi šajā situācijā. Mēs nevaram arī šo savietojamību neņemt vērā, bet tas nozīmē, ka citas lietas mēs atkal neredzēsim. Tas mums, tam mums jābūt ir mūsu apziņā. Es tiešām nezinu, kā tālāk darboties. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju vēl divas piezīmes izteikt. Es pateicos komisijai. Uh, Un uh, arī tomēr jūtu, ka komisija veic labu darbu. Es tomēr uzticos, jā, un es domāju, ka jūs menedžējat labi. Es to nesaku bieži. Un otrs saturisks jautājums, ko jau iepriekšējie runātāji teica Odīkungs un Lambertskungs. Es domāju, ka mēs esam pagrieziena punktā nonākuši, kur mums kā Eiropas parlamentam ir skaidri jāzina, ko mēs vēlamies, ja mēs gribam pašiem savu navigācijas sistēmu. Tad mums arī jārada politiskie priekšnoteikumi, lai mēs varētu darbināt šo sistēmu un tiešām izvērtēt komerciālos ieguvumus un uh, vispār komerciālās izmaksas ja ir izmaksu palielinājums, tad tādas ir jāliek šeit galdā, lai mēs varam plānot ilglaicīgi arī par ilgāku laika periodu. Tad arī jau tika minēts, mums būs arī diskusija par ITER. Un, ja es varu ticēt šiem ziņojumiem, tad tas ir 2,4 miljārdi uh, palielinājums uz 7 miljārdiem. Uh, mums ir jāpaskatās un tad arī jāizlemj katrā atsevišķā projektā un kur tas e, nepieciešams Eiropas e, tātad līmenī arī darboties. Kristians Ēlēs lūdzu. Es vēlētos uh, tiešām arī uh, uh, atbalstīt to, ko teica jau Lamberts kungs un Angelika Neberde. Tātad uh, Zinot budžeta situāciju, man ir jāsaka, ka RDFP 7, 7 ir jābūt zināms, kā būs ar lielajiem uh, vairāku gadu ilgstošajiem projektiem. Un tad, ja mēs diskutējam jau tagad par FP 8, tad es esmu viens uh, no tiem, kas veida sarunas trilogā Uh, un uh, mēs arī, es esmu sapratis, ka budžetā nav naudas. Un FP7 un spējstājiem mums arī nav līdzekļu. Tāpēc es uh, arī vēlētos teikt, jā, komisijai tomēr ir vēl pirms vasaras brīvlaika sākuma um, ir jāsagatavo mums skaitļi. Uh, lai mēs varam pieņemt lēmums, jo, kad mēs, mums būs koordinātoru, mm, vadošie koordinātori būs sanākuši, tad eh, mums būtu jābūt skaitļiem, lai kā mēs varēsim iekļauties plānotajā budžetā. Paldies! Ferhofa kungs, jums ir četras minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Thank you, Chairman. I will, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Ja jūs neiebilstat, es mēģināšu apkopot dažus jautājumus. Pirmkārt, jautājums par finansējumu. Te nu es vēlētos uh, pirmām kārtām ļoti skaidri norādīt, uh, kādas ir, uh, kāda ir cēloņa mūsu pieprasījumam, papildu finansējumam. Pirmkārt, jau tāpēc, ka kolēģijā lēmums nav pieņemts un uh, Es ceru, ka kaut kāda vienprātība tiks panākta nākamās nedēļas laikā, lai pirms vasaras sākuma mums būtu jau visas kārtas galdā, ko iesniegt. Un otrkārt, mums ir ievērojami eh, maksu pārsniegumi no eh, iepriekšējā perioda, aptuveni 600 eh, miljonu apmērā. Uh, un uh, dalību valsts ir norādījušas, ka tās vairs nevar to turpināt finansēt ar īza starpniecību. Mēs esam pieņēmuši šādu situāciju, jo, jo pretējā gadījumā šī finansējuma nepabeigšana nozīmētu, ka projekts apstātos uh, 600 miljoni, tātad vēl karājas gaisā. Un nākamā problēma ir uh, palaišana. Mēs to komisijā nekontrolējam, kopā ar kosmosa aģentūru mēs esam veikuši aprēķinus uh, par šīm uh, palaišanas izmaksām 2007. gadā. Pēdējo gadu laikā šīs izmaksas ir kāpušas par 80%, tā kā šobrīd mēs saskaramies ar papildu izmaksām aptuveni 600 miljonu eiro apmērā, un man nav pilnvaru kaut kādā veidā mainīt šo palaišanas e, procesu. E, protams, es to teori varētu darīt, teorētiski es varētu vērsties pie citām pusēm un mēģināt panākt e, lētāku palaišanas procesu, bet ir problēmas. Pirmkārt jau drošības bāžas, otrkārt mums ir pašiem sava palaišanas programma Eiropā un mums ir pasaules tirzniecības organizācijas priekšā spēkā esošās saistības. Ir arī līgums ar uzņēmumu Arēnu, es pat, es pas, un uh, Nu jā, un tādējādi mēs nonākam pie 1,2 miljārdiem eiro. Tā ir mūsu iekšējie dati šobrīd liecina par to, ka mums vajadzētu 1,5 5 miljārdu papildu finansējumu. Tad, tad 1,2 manis nu pat minētie miljārdi plus vēl uh, pastiprin papildu līdzekļi izpētēji un attīstībai, kas pilnībā apstājās pēc tam, kad tika nolēmts, ka 400 miljoni 2007. gadā būtu izņemami no izpētes un attīstības budžeta, lai uh, izlīdzinātos ar 3,4 miljardiem. Tad, tad sistēmas izmaksas nav uh, pieaugušas, izņemot šo palaišanas problēmu. Mums ir izdevies uh, efektīvi vest sarunas par cenām, un uh, šīs izmaksas plus mīnus atbilst uh, mūsu prognozēm pirms gadiem. Komisija ir pārliecināta par to, ka tā spēja īstenot šo programmu un ka mums ir tam nepieciešamie līdzekļi, tehnoloģijas ir uzlabojušās, satelīti jau ir gaisā, uh, centri darbojas, eh, pārskati tiek izstrādāti un vērtējumi ir ļoti labi, un nav nekāda iemesla neturpināt darbu. Protams, ir vajadzīgs lēmums par to, kad mēs vēlamies, lai sistēma sāk darbību, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un vēl viena piebilda par šo. Te ir runa par mūsu pašu aktīviem, bet uh, Ar ITER tas darbojas citādāk. ITER ir sadarbības programma ar citām pasaules eh, valstīm. Savukārt Galileo ir investīcija mūsu pašu aktīvos. Un mums ir jāparaugās uz to no pavisam citas perspektīvas nekā uz ITER. Te, te nav runa par papildu finansējumu FP7 vai FP8 perspektīvā. Tas vairs tā vairs nav izpēta un attīstība, Tas jau ir uh, darbība finansējums. Ir vēl pāris uh, papildu jautājumi, kas ir palikuši. Pirmkārt, jau Dīkunga jautājums par uh, konkurenci GPS jomā un vai šeit ir iespējama sadarbība un savstarpēja papildināšana. Mēs jau pirms gadiem vedām sarunas ar ASV par šo jautājumu. ASV kategoriski atteicās, tā nevēlas kopīgu sistēmu ar mums. Uh, jo īpaši tāpēc, ka vismaz e, pēc mūsu domām viņu galvenais mērķis e, attiecībā uz GPS ir militārs, un viņi vēlas paturēt sev manevru iespējas mainīt sistēmu, kā nu viņiem tas būtu vajadzīgs militāriem mērķiem. Un tas tiek darīts jau šobrīd, kad mēs te runājam, jo pastāv problēmas ar GPS uztveršanu Afganistānā, viņi maina konfigurāciju šiem nolūkiem, un šķiet, ka viņi vēlas to darīt autonomi un neatkarīgi nešķiet, ka mēs varētu izveidot vienotu sistēmu ar GPS. Mēs varam mēģināt uh, iet tik tālu, cik vien ir iespējams ar kopīgām sistēmām un savstarpējām savietojamībām starp sistēmām. Un uh, viens no pakalpojumiem uh, Galileo gadījumā papildinās arī GPS. Bija jautājums par saules uzliesmojumiem. Tā nav problēma tikai Galileo, tā ir problēma visām satelītu sistēmām. Un uh, tā rada problēmas virknei uh, informācijas tehnoloģiju sistēmu uz zemes. Pēdējo gadu laikā uh, saules uzliesmojuma ietekme nav negatīvi ietekmējusi GPS, un uh, šķiet, ka mums izdosies atrisināt šo problēmu arī Galileo gadījumā. Un visu beidzot šķiet, ka tā bija atbildes pēdējo jautājumu problēma ar eh, Ķīnu. Protams, tā joprojām ir problēma. Un Hols eh, kundze, jā, PLA ir eh, Ķīnas tautas atbrīvošanas armija mm, īsteno paši savas programmas, un tāpēc ir svarīgi diskutēt arī ar viņiem. Uh, Šobrīd mums ir saņemta atbildi no Ķīnas premjerministra, un mums rodas iespējas, ka situācija sāk uzlaboties. Priekšsēdētāji, tā nu bija mani komentāri. Paldies! Ja, es vēlos pateikties. Mēs saņēmām daudz jaunas informācijas, arī norāde uh, uz uh, tā, palaišanas izmaksā, izmaksām um, tātad šās izmaksas var mazināt, tur tiešām varētu ietaupīt. Un tādēļ būtu arī nāko, nākamās debatas ļoti auglīgas. Līdz ar to mēs noslēdzam šo sadaļu un sākas balsošana. Gut. Labi, tā tad. Jo, darf ich. Eh, äh... Eh, uh... Tātad es eh, tagad sākusim balsošanu, un jums ir jūsu balsošanas kartītes? Ja nē, tad slikti jums. Tātad eh, pār starptautisko atjaunināmo enerģiju aģentūru. 2009. gadā eh, mēs izlēmām eh, un juridiskā ietvarā vēlreiz mums ir jāpieņem lēmums. Jums ir tātad vai mēs varam, jā, vai ir kādas problēmas? Būtu vieglāk, ja jūs apsēstos, tad mums būtu pārskats balsojot. Tātad mēs balsojam legislatīvu e, eh, rezolūciju, būs elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Gibt's eine Frage? Problem? Vai kāds jautājums ir problēmas? Jā, viss kārtībā. Tātad sākam balsot. Nestrādā kaut kas kreisajā pusē. Tātad trīs par daudz. Un sociālistiem nedarbojas tehnika, kas nu man tagad būtu jādara. Varbūt pamēģināt kādu citu. O, nē, tas pats. Visa kreisā puse nedarbojas. Tad kreisā puse nedarbojas. Nav elektrības. Also 48 karten sind. Tātad 48 kartiņas reģistrēšās. Um, nē, nē, tām ir jādarbojas. Jūs vie varbūt vienkārši tikai neredzat, vai mēģināsim? Tātad es beidzu bals, beidzam balsojumu. Tātad 44. Tātad esam pieņēmuši 44 balsis. Pietiek. Četrdesmit seši, četrdesmit septiņi. Mēs pieskaitīsim vēl arī sociālistu balsojumu. Tas, protams, ir svarīgi, jo visi Eiropā grib precīzi zināt, ko mēs tagad darām. Sasa Vāgne ziņojums. Es domāju, ka mums ir viena problēma šeit. Sākam ar kompromisu, pirmo kompromisu grozījumu. Kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Nonākam tālāk pie grozījuma numur divi. Par? Pret?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 Pieņemts. 19 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 21 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 22 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 23 par pret, atturs, pieņemts. 24. par, pret, atturs, pieņemts. 25. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk mutiskais grozījums, Grodskungs to iesniedzis, un viņš rakstiski tātad liek mums prā, e, priekšā šo grozījumu par, pret, atturs pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 30. par, pret, atturs pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturs pieņemts pieņemts. 35. par, pret, atturs pieņemts. 38. par, pret, atturs pieņemts. 37. PC1 par, pret, atturs noraidīts. 37, 2 par, pret, atturs, pieņemts. 38 par, pret, atturs, pieņemts. 39 par, pret, atturs, pieņemts. 37, 3 par, pret, atturs, pieņemts. 40. par, pret, atturs, pieņemts. 42. par, pret, atturs, pieņemts. 43. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, noraidīts. 44. par, pret, atturs, pieņemts Pieņemts. 45. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 48. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 50. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 53. par. Pret. Atturs. Pieņemts Arī pieņems. 51. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 52. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 54. par. Pret. Par. Pret. Noraidīts.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 pret, atturs, pieņemts, 68. par, pret, atturs, pieņemts, 5. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts, 75. par, pret, vēlreiz vēl pret, kas bija pret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 Astotais par pret atturs pieņemts. Devītais par pret atturs pieņemts. Pirmais par pret atturs pieņemt. Pieņemts. Tālāk eh, kultūras komitejas atzinums. Pirmais par pret atturs pieņemts. Kas tu tas tāds šeit?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 pret, atturs pieņemts. 16. par, pret, atturs pieņemts. 18. par, pret, atturs pieņemts. 19. par, pret, atturs pieņemts. 20. par, pret, atturs pieņemts. 22. par, pret, atturs pieņemts. Tālāk IMCO komitejas atzinums pirmais par, pret, atturs pieņemts, otrais par, pret, atturs pieņemts, ceturtais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs pieņemts, devītais par, pret, atturs pieņemts, jūrī komitejas atzinums, trešais par, pret, pret, atturs, arī pieņemts. Septītais par, pret, atturs, pieņemts. 12. 12. jūra grozījums. Te bija atšķirīgi viedokļi arī par to, vai mums ir par to jābalso vai nē. Referents uzskat, ka tas jau ir iek. Tātad jūri 12 par, pret, atturs, pieņemts. Jūri 13 par, pret, atturs pieņemts. Libe komitejas grozījums pirmais par, pret, atturs pieņemts. Libe divi par, pret, atturs pieņemts. Libe trīs par, pret, atturs pieņemts. Čē, pieci par, pret, atturs pieņemts. Nu un tagad balsosim gala balsojumā. Tas būs elektroniski. Nu, mēģināsim vēl vienreiz. Sākam balsot. Viens no EPP, viens balsotājs no EPP par daudz. Trīs par daudz. Trīs no tautas partijas par daudz. Nē, tagad viss ir kārtībā, sociālistam vienam šeit nedarbojas iekārta. Enerģijas pietrūkst, ja? Beidzam balsot. 45 balsoja, 39 pār. 4 pret. Jā, un pieskaitiet sociālistus tad klāt vēl, jā? Ja? Paldies! Liels paldies referentam! Nu, tālāk par Kallas ziņojumu balsosim. Cukalas ziņojums. Iekšējā tirgus izveida elektroniskās komunicācijas jomā. Pirmais kompromiss par pret atturus pieņemts. Kom otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 20. divās daļās pirmā daļa par pret pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs noraidīts, 22. par, 21. 21. atsaukts, 22. par, pret, atturs pieņemts, 23. par, pret, atturs pieņemts, 24. par,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 atturs pieņemts, 303. par, pret, atturs pieņemts, 304. par, pret, atturs pieņemts, 305. par, pret, atturs pieņemts, 4. kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 39. par, pret, atturs pieņemts, 40. par, pret, atturs pieņemts. 41. par, pre, ar mutisko grozījumu par, pret, atturs pieņemts. 42. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs arī pieņemts. 43. par, pret, atturs pieņemts, 44. par, pret, atturs, pieņemts, 45. par, pret, atturs, pieņemts, 48. par, pret, atturs, pieņemts, 47. par, pret, atturs, pieņemts, 5. kompromiss par, 47. par, pret, atturs, pieņemts, Piektais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Tālāk pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturs pieņemts. Trešais par, pret, atturs pieņemts. Piektais par, pret, atturs pieņemts atturs pieņems, sastais par, pret, atturs pieņemts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs noraidīts, devītais par, pret, atturs pieņemts. Tātad gala balsojums. Sākam balsot elektroniski, atkal tas notiks. Atkal viens no tautas partijas par daudz, divi par daudz. Ar katru brīdi ar vien vairāk viņi kļūst. Labi. Beidzam balsot. Un atkal pieskotam šos astoņus sociālistus. Sociālistu šķira. Apsveicam referentu. Lieliski apstiprināts. Paldies visiem. Ar to balsojums ir noslēdzies. Visus apsveic kolēģus un turpinam tālāk strādāt pie darba kārtības. Un tālāk mums ir pētniecības ietvara īstenošana. Un Kavaljo kungam došu vārdu šai saistībā. Pētniecības pamatprogrammas īstenošana tātad. Thank you very much. Paldies priekšsādātāji, dāmas un kungi. Pētnieku kopiena aicina saskaņot noteikumus un procedūras un kopumā eh, vienkāršot eh, finanšu prasības. Un 9000 eh, zinātnieku ir parakstījuši petīciju, aicinot vienkāršot noteikumus Eiropas Savienības finansēšanā. Un uh, acīm redzami pastāv uh, aicinājums optimizēt uh, pētniecības finansēšanas noteikums, un tāpēc mūsu darbs līdz ar to kļūst steidzams, mūsu ziņojums ir izstrādāts tieši īstajā laikā, lai mēs varētu sākt vidusposma FP7 izvērtējumu un sagatavoties FP8 Cerams, ka mūsu ziņojums eh, radīs eh, tādu drošu pamatu, uz kuru mēs varam pēc tam balstīt savu turpmāko darbu. Nu, šodien ir trīs galvenās eh, tēmas, par kurām es vēlētos runāt. Pirmkārt, rezumēt komisijas ziņojumu, otrkārt, pievērst jūsu uzmanību jau esošajiem ieteikumiem attiecībā uz ITRE darba grupu un FPS 7 ieviešanu. Uh, Un treškārt, eh, es nākšu klajā ar ierosinājumiem, kas, manuprāt, eh, vislabāk ļautu vienkāršot izpētes ietver programmas finansēšanu. Komisijas ziņojums. Mēs augstu vērtējam komisijas centienus samazināt administratīvās robežas, eh, ierobežojumus ietver programmās, un mums arī patīk paziņojums par vienkāršošanu, kurā ir ierosināta nopietna un radoša platforma problēma risināšanai. Komisijas ziņojums ir labi organizēts un labi izsvērts, jo īpaši attiecībā uz prioritāšu noteikšanu, un tajā ir izklāstīta arī skaidra pakāpeniska pieeja problēma risināšanai. Īsumā, rezumējot, pastāv trīs vienkāršošanas līmeņi. Pirmkārt, pašreizējo noteikumu ietvaros, otrkārt pieņemot eh, noteikumus eh, pamatojoties uz pašreizējo izmaksu sistēmu, un treškārt iespējamā vienkāršošana nākotnē. Tā sevi ietver eh, radikālāku noteikumu pārstrādi. Galvenā kritika, kas ir saņemta, attiecas uz diviem galvenajiem aspektiem pirmām kārtām ierosināto izmaiņu ietekme uz esošo finanšu regulējumu, jo dalības noteikumi nav skaidri. Es paskaidrošu, daži no komisijas pasākumiem pieprasa, lai tiktu mainīts finanšu regulējums. Citi komisijas pasākumi pieprasa, lai tiktu mainīti dalības noteikumi, un daži pieprasa, lai tiktu mainīti gan viena noteikuma, gan otri. Savukārt, citos ierosinājumos nav jāmaina neviena ne otra. Otrakārt, mūs ļoti bažīgus dara saistības starp finansējumu un komisijas ierosinātajiem rezultātiem. Es ierosinu komisijai pārskatīt finansējumu noteikumus pētniecības programmām, tomēr es uzskatu, ka izmaiņas ir jāapsver ļoti nopietni, ņemot vērā nevien finanšu un administratīvos motīvus, bet arī iespējamo ietekmi uz pētniecības un inovāciju kvalitāti. Uh, Mani bažīgi dara tas, ka finansējums, kas ir orientēts uz rezultātiem, varētu tuvināt procesu mm, tirgus e, izpētes dominancei. Bet, e, ja nepastāv e, attīstība un izcilība zinātnē, nav iespējams arī inovācijas. Analizējot komisijas priekšlikumus, eh, ir ierosinātas izmaiņas jau esošajos noteikumos. Es atbalstu, es atbalstu subsīdiju integrācijas, arī eh, IT platformas eh, optimizāciju, un es rūpēšos, lai tiktu ieviesta viendabīga šo noteikumu ieviešanu visās programmās. Lai optimizētu struktūru, komisija ierosina vispārīgāk un visaptverošāk izmantot uh, divu pakāpju ierosinājumus. Divu pakāpju iesniegšanu varētu samazināt uh, ierobežojumus, ar ko saskars ierosinājumi, bet arī varētu paildzināt administratīvos procesus. Tāpēc šis divu posmu process ir jāoptimizē. Uh, Es eh, šeit domājot par eh, jauno tehnoloģiju nākotni, varbūt, ka tāda atvērta schēma varētu būt laba iespēja. Labs ierosinājums ir arī, eh, kur vien iespējams, vienkāršot procedūras, un bonus izmantošana cenu sistēmā arī ir noderīga, bet šo ideju nevajadzētu vispārināt jo tas varētu nozīmēt, ka būtu posmi pētniecībā, kas būtu jāfinansē pašiem partneriem, mazām universitātēm, maziem izpētes centriem, bet šie mazie spēlētāji paļaujas uz ārējiem līdzekļiem lielākajā daļā savu izpētes procesu. Un uh, vēl viena problēma ir noteikumu ieviešana pašreizējā izmaksu sistēmā. Es uh, atbalstu uh, to, lai eh, tiktu izmantotas vidējās eh, personīgās izmaksas un katrs labuma guvējs varētu izvēlēties vai lietot eh, faktisko izmaksu vai caurmēra izmaksu metodoloģiju. Un šī izvēle varētu būt ļoti svarīgs elements. Es atbalstu arī to, ka vajadzētu ieviest vienus un tos pašus finansējuma koeficientus uh, rēķinot izmaksas finanšu schēmās. Taču, manuprāt, mums e, vajadzētu atšķirīgas e, aprēķinu metodas universitātēm un pētniecības organizācijām nozarē, jo izmaksas ievērojami atšķiras e, šajās struktūrās. Ierosinājums atcelt pienākumu uh, attiecībā uz interesēm, attiecībā uz procentiem iepriekšējā finansējumā. Tas ir ļoti interesants. Tomēr eh, priekšlikums fiksētiem maksājumiem personīgo izmaksu gadījumā vēl ir jāanalizē. Uh, Laika perioda samazinājums subsīdijām ir ļoti vēlams. Komisija aicina dalību valstis sniegt atzinumus par uh, atlases lēmumu, un arī tas vēl ir jāpārunā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai dalību valstīm būtu iespēja izpētīt situāciju. Runājot par ētisko vērtējumu, arī no tā nevajadzētu attiekties. Un uh, ir arī uh, radikālākas izmaiņas. Es īsumā komentēšu par trim iespējām, ko ierosināja komisija. Pirmkārt, fiksētas summas specifiskas katram uh, projektam, ko izmaksā paustoties uz rezultātiem. Tās ievērojami samazinātu grāmatvedības administrācijas uh, slogu, bet tam vajadzētu uh, dziļākas, detalizētākas sarunas, un tas varētu ietekmēt arī eh, to, kā izskatās rezultāti salīdzinot ar tiem, kas tika gaidīti. Labāk, optimālāko centienu koncepcija ir diezgan miglaina. Otrakārt, eh, predefinēti fiksētie maksājumi, ko izmaksā balstoties uz eh, zinātnisko sniegumu. Tas palielinātu konkurences elementu, un tas ir labi, bet tomēr šī pieeja varētu izraisīt to, ka tiek piemērots zemāks finansēšanas apmērs uh, Un uh, vēl viena problēma ar šo iespēju ir tāda, ka tās rezultātā varētu rasties projekti, ko īsteno konsorcija, kuri var investēt ievērojamu līdzfinansējumu projektā. Papildus fiksētajam maksājumam, vienreizējam maksājumam, uh, šī iespēja varētu izslēgt no spēles dažas universitātes un citus mazākus spēlētājus. Visu beidzot šī pieeja ievērojami samazinātu administratīvo slogu, tā ir īpaši vērsta uz uh, novatoriskiem pētījumiem. Tomēr sadarbības projektu gadījumā šo iespēju varētu apsvērt tad, ja katrs partneris būtu atbildīgs par savu rīcību. Iespējams, šīs iespējas mīnus ir tāds, ka jauniem spēlētājiem varētu rasties grūtības uh, iekļūt eh, finansējuma programmās. Un tad tādi ir mani komentāri īsumā par komisijas ziņojumu. Tagad pievērsīšos eh, panāktajam progresam, un es vēlos vērst jūsu uzmanību uz eh, darba grupu ITRA līmenī, kas ir izstrādājusi virkni ieteikumu, un mums vajadzētu tos pieņemt zināšanai savā ziņojumā. Ņemot vērā šos uh, ieteikumus, es uh, vēlētos nākt klajā ar tādu vispārīgu rekomendāciju attiecībā uz šo ziņojumu. Komisijas ierosinātā uz rezultātu orientētā pieejama vietā es uh, ierosinātu sistēmu, kas ir balstīta uz zinātni un kas ietver finanšu puses vienkāršot kontroli un uzsvaru uz zinātnisko un tehnisko pusi. Uh, uz eh, kolēģu atgriezenisko saisti un koncentrēšanos uz izcilību. Tādējādi būtu iespējama lielāka vienkāršošana un parlamentam patiesībā vajadzētu aicināt pēc šādas vienkāršošanas. Treškārt ir eh, iespēja, ir nepieciešams noteikt uh, vai ir vajadzīgi eh, dalības noteikumi vai finanšu noteikumi. Un uh, optimizēt noteikumi, protams, ir vajadzīgi. Tas ir jāveic gan ģenerāla direktorātos, gan aģentūrās. Tātad procesam ir jābūt eh, visaptverošam un viendabīgam. Tomēr mums vajadzētu atšķirīgus noteikumus izpētes centriem, universitātēm, eh, rūpniecības pārstāvjiem, maziem vidējiem uzņēmumiem. Eh, finanšu pārskatu vien, prasību vienkāršošana, te ir jāievieš pieeja, kas ir tolerantāka pret risku, un uh, ir jāņem vērā arī labumu saņēm, labumu guvēja prakse, metodoloģija, ko nosaka dalību valstu iestādes un citi aspekti. Eh, protams, eh, ja būtu labāka piekļuva programmām un lietotāju atbalsts, eh, tas palīdzētu nonākt pie labākiem IT instrumentiem un uzlabot projekta īstenotāja darbu visā Eiropas Savienībā. Ātrāka īstenošana un uh, labāka plānošana, tostarp arī ātrāka publicēšana, ātrāka piekļuve programmu projektiem un tā tālāk. Rezumējot, Eiropas līmeņa izpētes programmu pamatā vajadzētu būt labai pārvaldībai, ātrai īstenošanai zinātniskajā kopienā un arī novatoriskām kapacitātēm vajadzētu būt eh, labākam līdzsvaram starp uzticību un kontroli, un ir jā, jāpanāk arī labāka izvairīšanās no riska, lai nodrošinātu saprātīgu finanšu pārvaldi. Mums ir vajadzīga jauna izvērtēšanas kultūra, kuras pamatā ir uz uzticību balstīta partnerība, lai Eiropa kļūtu par aktīvu darba vietu, uh, uzņēmumiem un pētniekiem. Es gaidīšu visu savu kolēģu devumu šajā jautājumā. Paldies par uzmanību. Sirsnīgi pateicos, un jau pirmie kolēģi ir pieteikusies. Uh, pirmā būs Kotines kundze. Pal paldies, prezidenta kungs. Es gribēju tiešām apsveikt savus kolēģus. Šeit ir kāds, kurš tiešām saprot pētniecību un ļoti labi arī saprot, ka pētniecības pasaulē nu, izmaiņas, kādas ir jāizdara, eh, var būt gan pozitīvas, gan arī katastrofāls sekas, un to arī, eh, tas tika teikts arī komisārei. Eh, Beatles ir revolucionējuši mūziku. Un mums Eh, tātad viņiem bija tikai pavisam vienkāršas ķitāras, un viņi tiešām arī izraisīja revolūciju šajā muzikālajā domāšanā. Bet no eh, nu, otras puses tam varbūt arī katastrofāls sekas. Eh, tātad vēlme, lai ātrāk tiktu piešķirti līdzekļi Es domāju, tomēr, ka nav īsti pareizi. Tas nozīmē, ka arī mazākus uh, projektus varētu finansēt, vai komisija uh, skatās un pārbauda arī lielākus projektus. Tātad 20-25 universitāšu projektus 5-6 miljonu apmēram un ļoti bieži šie rezultāti ir negatīvi. Ja mēs patiesi vēlamies pētniecību, uh, kura tiek realizēta paties arī praktiski uzņēmumos, tad mums nepieciešama mazāka projekta un komisija otrkārt nerealizē savus lēmumus. Piemēram, kad trūkst pētnieku, kad nav pietiekama izglītība. Tas nozīmē, uh, ka jāparedz ir arī stipendijas. Jo, ja nav cilvēku, tad tie projekti nevar tikt arī realizēti. Tātad pētnieku izglītību atsevišķās jomās Arī, piemēram, Savienotajās valstīs viņiem ir maģistrs medicīniskajā pētniecībā, jo tur nebija attiecīgo speciālistu ārsti jau var veikt klīniskus pētījumus, bet klīniski pētīšana nav nu, tāda īstā, esenciālā pētīšana. Un līdz ar to šī izglītība ir ļoti svarīga. Un stipendijām ir jābūt mums nepieciešama arī fantāzija, e, jo pamatu pētniecība tad beigās arī netiek realizēta. Ja mēs jau zinām, kam ko var izmantot, tad mums nemaz nevajag sākt pētīt. Paldies! Um, kolēģis Cukakas. Paldies! Paldies. Kavaljo, Kavaljo kundzei liela pieredze. Tas parāda, ka mums tiešām bija ļoti labi priekšlikumi. Kavaljo kundze mums tādus sniedza. Man būtu daži īsi komentāri. Es esmu pārliecināts, ka es var darīt daudz ko. Tas ir vienkārši, ir jāvienkāršo, procedūras ir jāatvieglina. Menedžments, arī sociālās atbildības jautājums. Tas ir ļoti svarīgi un mums tas jāņem vērā. Mums ir vajadzīga pētniecība par attiecīgu naudu, bet arī, protams, mums ir jādod apstākļus pētniecībai, un šajā gadījumā, nu, mēs neesam pirmie pasaulē. Es domāju, ka mēs esam otrie, un mēs to arī zinām. un uh, tur mums ir uh, enerģiskāk jādarbojās, piemēram, arī šajā vienkāršošanas uh, ceļā. Un šīs ļoti sarežģītās sistēmas mums nebūtu jābūvē, uh, kuras ir sadrūmstalotas. Uh, mums ir nepieciešami vienkārši principi, kurus izvēlamies, lai mēs varam realizēt 2020 stratēģiju. Uh, mūsu nākotnē ir mūsu rokās. Un jaunā digitalizācijas programma pārvaldība telekoma jomā. Uh, tas ir joms, kuras ir um, nu, izšķirošas 2020 stratēģijai, un tur es ar Kavaljo kundzi labprāt strādāt kopā. Uh, Dīkungs. Merci, monsieur le président prezidenta, e, tad priekšsēdētāja kungs. Arī kolēģei es vēlējos pateikties par lielo darbu, kuru viņa veikusi šajā sarežģītajā ziņojumā. Mēs jau daudzus gadus strādājam pie šīs problēmas, kopš 2007. gada vismaz. 2008. gadā mums tika norādīts, ka problēmas programmās ir Uh, ka tās tiek pārāk sarežģīti, uh, sarežģīti kontrolētas. Uh, tad es šo vienkāršošanas ceļu es arī vēlētos iet un vēlējos pateikties komisijai, ka tā arī tomēr iestājās par to. Protams, mums ir vajadzīga valsts nauda, bet arī mums visur Eiropas Savienībā ir jāvienkāršo procedūras, tur ir vesela virkne problēmu, kas attiecās uz uh, šiem te laika plānošanu, kad mēs noslēgsim jau sautu, savu ziņojumu, kā mēs priekšlikums varam iestrādāt, lai te būtu finansiāls segums, jo tur būs arī uh, revīzijas palātā, uh, būs kontrola un reforma. Es nezinu, vai jau budžeta projekta projekts ir noslēgts, kā mūsu plāns ir saskaņojams ar budžeta komitejas plānu budžeta kontrolas komitejas plānu. Protams, viņiem ir vadošā loma un Libei arī būs atzinums, un es domāju, mums ir tas jākoordinē, lai mēs varētu dot politisku vēstījumu, ko, ko parlamentārieši domā šajā jautājumā. Tagad par dažiem ļoti svarīgiem, būtiskiem punktiem. Man būtu daži priekšlikumi no budžeta kontrola komitejas. Es redzēju dažus. Uh, un uh, problēma, kas uh, saistīta ar manipulācijām. Tātad auditā uh, parādījās problēmas, un man ir diezgan sarežģīti teikt, uh, Eh, še, un izšķirt šeit starp kļūdām un patiesu manipulāciju, jo eh, šī procedūra ir tik sarežģīta, kur tiek runāts vienmēr par manipulāciju, kur ir vienkārši pielaist kāda kļūda. Mm. Un ir šī atšķirība starp kļūdām un tādu īstu krāpniecību. Uh, un es saku arī, ka komisijas dokumentos ir diezgan grūti. Uh, arī kolēģis ir uh, tiešām um, um iesaistījies šī darbā, jo pētnieki kļuvuši, m, mm, tikuši saukt pie krimināla atbildības un Olafam ir jādarbojās, viņam ir kādā veidā uh, Mm, jāparāda iniciatīvu. Mums ir kāda kļūdu robeža, bet eh, krāpniecībā ir, protams, nulles tolerance, bet kļūdas, nu kādu tolerants robežu mēs to vēl varētu pielaist. Un katrā gadījumā ir ļoti labi, ja mēs gribam procedūru vienkāršot. Arī komisijas eh, ziņotājai man jājautā, Kā tad ir ar šiem pārējiem dosie, kurus mums arī jāņem vērā? Mums ir jāatrod formula, lai mēs varam dot politisku vēstījumu, lai arī mēs noslēgtu šos strīdīgos jautājumus, lai nevienmēr mums būtu jāiet tiesas priekšā, kādā veidā audits ar to varētu darboties, lai mēs nekļūstam smieklīgi Eiropas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 Es šeit nepateikšu neko jaunu, bet eh, es uzskatu, ka Eiropas eh, pētniecības telpa joprojām nefunkcionē tā, kā mēs eh, to bijām iedomājušies, kā mēs varētu vēlēties. Daži kolēģi diskutēja par šo tēmu jau pirms dažiem gadiem, bet mēs, jaunie parlamentārieši, arī esam savu veidu profesionāļi, jo mēs savās valstīs sadarbojamies ar pētniekiem, Runājot par jūsu domām attiecībā uz procedūru un risinājumu vienkāršošanu, arī uz pašreizējo problēmu risināšanu, Šāds lēmums ietekmēs arī Eiropas Savienības nākotnes perspektīvas un mūsu iespējas izkļūt no pašreizējās tautsēmniecības un finanšu krīzes pētniecība, inovācijas pie mums nedarbojas tik labi, kā mēs to varētu gribēt. Un uh, to varētu pierādīt arī ar dažādu datu palīdzību, kas par to skaidri liecina. Referente jau norādīja, ka mums dažās jomās ir vajadzīgas konkrētas reformas un ir jāierosina tādi risinājumi, kas veicina caurskatāmību un uh, palīdzēs uh, kontrolēt finanšu izlietojumu. Komisijas uh, priekšlikumi būtu pieņemami, bet dalību valstīm ir jābūt arī infrastruktūras projektiem, kas eh, gan, gan jaunajās dalību valstīs, gan vecajās dalību valstīs. Un eh, līdz ar to jaunās dalību valstis eh, varbūt arī situācija jaunajās dalību valstīs būtu jāmaina uz labu un Vēl viens jautājums ir par vienlīdzīgu iespēju radīšanu zinātniekiem un pētniekiem no visām valstīm. Es iestājos par to, lai mm, tiktu rasts līdzsvars starp, mm, starp mm, dotāciju izmaksāšanu aprēķiniem un uh, visiem šī procesa posmiem. Es vēlētos eh, pateikties eh, referentēji. Tas, kā viņa ir strukturējusi šo tēmu, tas ir vienkārši lieliski, un te ir iekļauti dažādi aspekti. Odī kungs ir eh, izteicis tādu ļoti vērtīgu piezīmi mm, par, par, par šī procedūra lomu visā kopējā procesā mm ir, ir veikts kopīgs darbs ar kolēģiem eh, budžeta komitejā un eh, ir eh, svarīgi, lai mēs sekotu šai struktūrētajai pieejai, ko ierosinājusi arī Kavaljo kundze. Mm, man šeit ir divi ierosinājumi. Mēs runājam ļoti daudz par kvantitatīviem un kvalitatīviem jautājumiem, par vienkāršošanas uh, problemātiku, bet būtībā jautājums ir par to, kur tad mēs ar to visu dosimies, kāds būs rezultāts un, un eh, vai problēma šeit ir kvantitatīvie un kvalitatīvie mērķi. Startautiski salīdzinot, eh, šis eh, posms starp ideju un īstenošanu ir pārāk ilgs un līdz ar to vajadzētu būt kaut kādiem kritērijiem, arī attiecībā uz to, kā mēs varētu saīsināt procedūru, padarīt to netik ilgu. Komisija arī šeit eh, varētu piedalīties. Nākamajā pārskatīšanā tad varētu pārval, pārbaudīt šo vienkāršošanas efektivitāti. Uh, Un svarīgi bija arī mazo vidējo uzņēmumu pieminēšana. Mums eh, šeit vajadzētu realistiski koncentrēties eh, uz pētniecību mazo vidējo uzņēmumu gadījumā. Vienkāršošana arī šeit būtu ļoti svarīgi un te vajadzētu ieviest tādu pret riskiem tolerantu pieeju, kā jau referenti ir norādījusi. Ir skaitļi, kas liecina par eh, to, ka startautiskajā griezumā mums ir eh, diezgan vāja mazo vidējo uzņēmumu dalība programmās, un uh, inovāciju programmu, līdz ar to mēs varam secināt īsti neatbilst mazo vidējo uzņēmumu videi, neatbilst viņu tehnoloģiskajai realitātei. Un eh, viņiem ir jārēķinās ar termiņiem, kas eh, pārsniedz eh, pat vienu gadu, un tas ir pretēji inovāciju loģikai mazo vidējo uzņēmumu nozarē. Un tāpēc mums vajadzētu vēlreiz pārdomāt, vai nevajadzētu šos mērķus tā konkretizēt, lai saīsinātu šo procedūru. Bet eh, principā es gribētu teikt, ka ziņojums ir eh, lieliski strukturēts, un es vēlētos eh, pateikties referentei, jo viņa tādā gudrā un koleģiālā veidā ir ir, ir, ir izmantojusi mūsu darba grupas darba rezultātus. Paldies! Es sirsnīgi pateicos ar par šo norādi, jo tas jau bija mēģinājums, mēs nezinājām, vai tas izdosies tātad mazā grupās eh, veikt šos priekšdarbus. Kolēģi Matijas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs um, kolēģei Kavaljo es gribēju pateikties par teicamo darbu, kur viņi ir veikusi, un komisijas priekšlikumi tiešām tika izvērtīti. Uh, un šie pamati jautājumi atrasti un tematizēti. Es gribēju uh, pārunāt dažus jautājumus, Daži jau tika šeit minēti, protams, diskusijas ir jāpadziļina, Un jo īpaši es gribētu uzsvērt, kas man sagādā vislielākās raizes, mēs visi zinām, un ļoti daudziem mums ir arī pieredzes mūsu akadēmiskajā karjerā, e, ka šī vienkāršošana patiešām ir eksistenciāli svarīga mūsu profesijām, savākārt, savādāk mums nebūs šīs pētniecības telpas, mums ir nepieciešama līdzekļi, kurus mēs varam vienkāršoti pielietot. Mēs esam pārējais posmā, kas attiecās par finansēšanas sistēmu. Mums um, nav ne tikai finansēšanas sistēma, uh, bet mū, mēs tagad reformējam kā rezultātu pamatojošas finansēšanas sistēma, un uh, līdz ar to mans viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi pārdomāt um, lai mēs izgaismotu šos attiecīgos punktus. Šī pārēja nav vienkārši, tas ska ir skaidri. Un tagad um, tad būvēt sistēmu, kur būtu balstīta uz rezultātu. Tam var būt arī dažas negatīvas sekas. Un centralizācija piemēram, ir viena no problēmām, jo ne visiem pētniecības centriem ir vienas un tās pašas metodes, tātad ir dažādi izējas, izējas punkti jau pašā sākumā. Un ir, e, būtu ļoti labi, ja kolēģi šo jautājumu vēl varētu pamatīgāk izskatīt, jo nav iespējama vienkāršošana. E, ja e, mēs ņemam vērā tikai rezultātus par pamatu finansējumam, e, mēs jau negribam vēl vairāk nevienlīdzības Eiropas sistēmā. Mēs gribam Eiropā kopumā um, būt spēcīgāki, konkurētspējīgāki, bet uh, tas arī neveicina sadarbību, tas nepadara to vienkāršāku. Uh, un tas bija par komisijas priekšlikumiem. Tagad arī dažas uh, piezīmes, uh, ko jau kolēģi būtībā ļoti skaidri teica, kas attiecas uz lielajiem projektiem, uz lielajiem tīkliem. Uh, tas. Uh, Eh, nebūtu tas, kas, eh, kas nodrošinātu Eiropai eh, tātad lielāku šo kohēzijas iespēju. Mums būtu jābūt nedaudz norūpētiem, kādu ceļu mēs iesim, jo kas attiecās uz inovācijām, tad patiešām šī situācija ļoti nelīdzsvarota. Un šī pamatpētniecība, tā notiek lielos mērogos, tad tas ir pret uh, pamatpētniecības tradīciju, jo mūsu pamatpētniecība ir elements, kas ir tiešām mūsu stipruma izpausme. Un mēs domājam, vai uh, ticam, ja tas tiek pārtraukts un lielas problēmas radīt, kan var radīt. Tātad mēs nedrīkstam lēkt pāri mums. Es ar lielu nepacietību gaidīšu ziņojumu. Es domāju, ka parlamentam ir tiesības uh, um, tiešām ļoti um, ieinteresēties šajā jomā, būt ieinteresētam. Uh, arī darba grupa ir labi strādājusi, un es uh, ļoti ceru, ka mūsu balss tiks saklausīta. Un es domāju, ka arī ziņojums ir ļoti labs un līdz ar to mūsu balss būs saklausām pētniecības sistēmā. Paldies, uh, kolēģis Dikampos. Paldies. Priekšsēdētāja kungs, es vēlējos sākt ar to. Un labprāt sākt ar to, uh, pateikties Kavaljo kundzei par labo darbu. Uh, viņa ir ļoti skaidri formulējusi ziņojumu. Uh, komisija jau ir sagatavojusi augsni analīzei uh, un ar tātad uh, analīzes priekšlikumus iesniegusi. Tas bija ļoti derīgi un referentēs var tikai piekrist ļoti daudzos jautājumos. Jā, mums tiešām ir jāmaina sistēma, kas attiecas uz izvērtēšanu. Mēs nedrīkstam tikai matemātiski pieiet, šeit mums ir jāstrādā ar vairāk uzticības. Mēs nedrīkstam aprobežoties tikai uz procedūru. Mums ar projektas, mums ir jāaplūko projekts kopumā no sākuma līdz rezultātam. Un pētniecības projektu izvērtēšanas sistēma ļoti bieži tika pielīdzināta šīm konsultāciju firmu darbībai. Um, tas bija nedaudz vienkāršots gājiens, bet es domāju tomēr, ka daži jautājumi ir jāskar, kur nav tik vienkārši. Tātad ir šie lielie un mazie projekti, un tos mēs nevaram pilnīgi vienādot. Un ir projekti, kuri, kurus var ātrāk realizēt un kuri ātrāk e, arī ir, ir redzama rezultāti, un tādēļ es vēlējos arī šos uh, aspektus, lai tie tiek ņemti vērā, un, protams, arī geogrāfiskie aspekti. Jo geogrāfiskā daudzveidība, protams, ir šeit, šajā jomā ļoti būtiska. Uh, Uh, tad mums ir pamatpētniecība, inovācijas no otras puses, un to mēs arī nevaram tik vienkārši uh, visu samest vienā katlā. Jau, protams, pamatpētniecība var novest pie inovācijas, bet um, tas nevienmēr ir tas gadījums. Un Eiropai ir ļoti svarīgi uh, šo pamatpētniecību veicināt kā tiešām Eiropas vienu no balstiem mēs esam ieguvuši lielu pieredzi, mēs eh, vienmēr bijām pirmie pētniecībā, mums ir Research Council, mums ir metodes. Es domāju, ka pētnieks, kurš ir izvēlēts, eh, mums ir viņam arī jāuzticas. Un pēdējā laikā ir tiešām bijis arī tā, ka skatoties geogrāfiski, um, notika centralizācija. Bet arī Kavaljokonas prezentācijā tika paredzēts alternatīvas, kas nozīmē, uh, kas ir par un pret. Uh, Es esmu šajā jautājumā pilnīgi atvērts. Jā, šis ziņojums bija izsvērts. Eh, protams, mums ir jācienās par vienkāršošanu, bet mums vienmēr arī jāņem vērā, eh, ka ir eh, nepieciešams lūkoties uz šo projektu lielumu, un tas vienmēr būs komplekss jautājums. Protams, es nerunāju par uh, milzīgo birokrātisku kalnu, kurš varētu šajā sakarā rasties. Tas gan ir jāmazina. Es domāju, ka mēs varētu daudz uh, iegūt no vienkāršāšanas. Klots Turmas, jā, šis dokuments ārkārtīgi sare... nopietns, svarīgs, bet ir arī ļoti sarežģīts. Mums jāvienkāršo šī sistēma. Jo citā tiešām ir ļoti daudz uzņēmumu, ļoti ma daudz mazu pētniecības uzņēmumu institūtu, kas faktiski jau ir pieņēmuši gandrīz lēmumu, ka viņi nepiedalīsies vai vismaz arvien mazāk piedalīsies šajos Eiropas projektos. No otras puses, protams, vajadzīga zinām arī kontrola. Mūsu kā zaļo pozīcija ir tas, ka uzskatām, ka nepieciešams noteikti atšķirīga attieksme, vai mēs runājam par vairākiem tūkstošu eiro vērtiem projektiem, jeb vairākiem miljoniem vērtu projektu. Un tas ir tas, ko vēlamies panākt ar šo dokumentu. Nesmu pārsteigts, ka referenti ir paveikusi tik izcilu darbu, viņi taču ļoti labi pazīst šo jomu. Tas nav viņai nekas jauns un tiešām varam lieliski sekot viņas vadībai, bet nu kopumā, kā jau teicu, tāda ir mūsu kā zaļo līnija. Paldies, saka priekšsādātājs. Del Kastījo kundze. Paldies, priekšsādātāji. Nu, varu tikai atkārtot to, ko teikuši visi iepriekšējie runātāji. Pirmām kārtām apsveicu referentu, tiešām augsti kvalitatīvs paveiktais darbs. Un viņi ir lieliski strukturējuši šo prezentāciju. Gribu turklāt pievienot savu balsi arī tām paustajām bažām, ko izteica iepriekšējā runātāja. Un tas droši vien sasaistīsies arī ar budžeta komitejas kolēģu vērtējumu. Tas ir viens no tādiem problēmu punktiem. Un gribu uzsvērt šādu lietu. No šī brīža līdz pat uh, eh, parlaments sasaukuma viduspunktam mums ir šī pētniecības joma mūsu rokās, un tai, protams, ir ietekme uz virkni citām nozarēm. Un domāju, ka tam vajadzētu būt galvenajam faktoram mūsu darbā. Bet tāpat laikā mums jāskatās tādā kompaktā veidā, jāskatās uz uh, to, ka būs nepieciešams pieņemt lēmumu par astoto pamatprogrammu. Tiks izstrādāts arī priekšlikums, tas droši vien tiks mums liks priekšā diezgan drīz. Tātad lūk, ziņojums vispirms par vienkāršošanu, pēc tam ziņojums par vidusposmu pārskatu. Un tad ziņojums par Eiropas parlamentu prioritātēm Un, protams, pie tā drīz jau nāksies sākt darbu. Saskaņā ar reglamentu mums ir šeit zinām, zinām lēmumu jāpieņem, un mums ir arī pieci likumdošanas ziņojumi, kas ir sasaistīti ar šo pētniecības pamatprogrammu. Nu, tā tad ļoti kompakta dokumentu pakotne. Un šobrīd sastopamies ar jautājumu, kas ir ārkārtīgi būtisks. Piemēram, ja skatāmies uz situāciju ar tautsēmniecību Eiropā, tad tas ir aktuālāk šodien nekā jebkad iepriekš. Ir virkne lēmumu jāpieņem attiecībā uz pētniecības jomu. Un varam paskatīties arī uz to, kāda ir bijusi mūsu pieredze šeit komitejā strādājot ar šo jautājumu. Un tad Karvajā kundze ziņojuma projekts ir ļoti labs atspoguļums. Ko tad mēs cenšamies panākt? Jā, nu, debatas ir viena lieta, bet mēs cenšamies šajā darbā iesaistīt arī visus šai komitejā, kam tas interesē, kas ir pievērsušies šiem jautājumiem. Un mums jāpārliecinās, ka šī komiteja, kas tiks izveidota vienkāršošanas darbam, būs eh, pastāvīgā komiteja, nevis tāda pagaidu komiteja. Un e, tā strādās pie visa, kas saistīts ar astoto pamatu programmu, lai šis darbs būtu atbilstīgi sagatavots un lai komiteja attiecīgi arī darbotos līdz pat brīdim, kamēr tiek pieņemts lēmums par FP8. Un tiem, kas darbosies šai komitejā, tiem jāizsaka apņēmība mums regulāri atskaitīties, informēt mūs par notiekošo, lai mums informēt par tiem jautājumiem, par ko tiek spriests, kādu lēmumu izdarīti. Mums varbūt nevajag organizēt šīs sanāksmes, lai apspriest pilnīgi visu, bet es domāju, jārod kāds elastīgs veids, kā šī papildus komiteja varētu tad savu darbu rezultāts mums arī likt priekšā. Nu, šobrīd mums priekšā ir rakstisks dokuments, un tas ir tāds, nu, teiksim, tādu nopietnu pārdomu dokuments, jo par vienkāršošanu runāju, tas ir sarežģīts jautājums. Un domāju, ka sekretariātam būtu jānosūta uh, šis dokuments visiem komitejas uh, locekļiem, jo būs arī šī specifiskā komiteja, tā būs tādā mazākā sastāvā nenoliedzami. Un tāpēc darbs, ko šī samazinātā sastāvkomiteja darēs, eh, būs ārkārtīgi būtisks. Tā ir viena no mūsu prioritātēm. Un tāpēc mums jāpārliecinās, ka visi šie pasākumi un instrumenti tiek atbilstīgi koordinēti savā starpā. Dokuments, ko lika priekšā Karvaljā kundze, eh, domāju, ir ļoti vērtīgs un visiem to vajadzētu izlasīt. Labi, tā ir. Dokumenti ir jāizdala visiem dalībniekiem. Vēl ir divi cilvēki pieteikušies, Nistelroja kungs. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit geheel aan bij wat de vorige. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī teikt, kaut ko, kas sasauksies ar iepriekšējā runātājs teiktu attiecībā uz procedūru. Mums ir virkne doma par to, kā varētu notikt vienkāršošana, mēs zinām, kā tas norisinās praksē, bet, manuprāt, pietrūkst viena lieta. Mēs it kā saņemam šīs steidzamās zīmes. Nu, piemēram, kopējās tehnoloģiskās iniciatīvas ir viena no tādām jomām. MVU vienkārši izzūd šobrīd, viņi tiek izstumti no šīs jomas. Un līdzekļi, kas nāk no valsts kases, šķiet kaut kur izšķīst. Un nenonāk pie MVO, es uzskatu, tas ir briesmīgi. Tā ir drausmīga attīstība. Ko darīt? Vai mēs pieņemsim lēmumu šobrīd, ja mēs tagad pārliksim viņu uz 2013. gadu? Struktūra fondi, reģionālais fonds. Tie visi ir jāpārskata, jāverformē, nu vismaz divreiz. Es domāju, ka uzlabojumi jāveic jau šobrīd. Nedrīkstam tos atlikt uz vēlāku laiku. Kāds teica, jā, darīsim to 2013. gadā. Nē, tas būs par vēlu. Un priekšlikums par trīs gadu pārskatu attiecībā uz finanšu regulu, kas nāca no komisijas, nu, šis, šī priekšlikuma pamatā ir viens ļoti nopietns jautājums, kas, par ko jālem Eiropas parlamentam. Mums ir trīs iespējamie darbības virzieni. Pirmam kārtām, tieši tā kā Karvaljo kundze teica, ir pašreizējā pieeja, otram kārtām varētu noteikt skaidrus rādītājus, piemēram, šai finanšu regulā. Jo, manuprāt, galvenās debatas eh, par šo palielināto birokrātijas devu par lielāko kontroli ir tāds kā precedenta gadījums. Mēs taču vēlamies vienkāršot situāciju un nevēlamies pārāk pievērsties katrai konkrētajai, katram konkrētajiem noteikumu burtam. Vēl viens komentārs. Un tas saistīts ar kāčiem ar Kakis kunga teikto. Mums ir papildus līdzekļi. Un ir arī zināmas rekomendācijas attiecībā uz to, kā panākt lielāku sinerģiju. Mums bija arī balsojums par to plenārsēdē, un es domāju, pie šīs idejas par sinerģiju veicināšanu mums vajadzētu atgriezties. Un visbeidzot, mēs maksājam 5%, mēs runājam par 5% no pētniecības budžeta, ko veidojam pārējo maksā dalību valstis. Un es gribētu, lai šie līdzekļi labāk sasaistītos, tātad mūsu budžets un tie kriteriju un prioritātes, ko nosakām. Un, protams, šie birokrātijas samazināšanas centieni ir arī jāīsteno. Nereti dzirdam, ka, jā, priekšrocības būtu ļoti būtiskas, ja birokrātija samazinātos. Nu, un tas arī tas, ko es gribēju uzsvērt. Vēlu jums to veiksmi, visu to veiksmi. Eh, Kāds ir Markakis kungs? Paldies priekšsādātāji. Priekšsādātāji kungs. Es gribētu arī pievienoties referentei, kolēģi un kolēģis ir, tas ir ļoti svarīgs temats, bet arī sarežģīts temats. Jo mums ir situācija, kad mums aizvien mazāk ir līdzekļu, un šī diskusija visur sākusies. Mums ir ekstrēmi daudz mazāk līdzekļu nekā iepriekš. Tātad, un šī nesavietojamā pētniecības politika komisijā. tas vairs nav iespējams, to mēs nevaram vairs pieņemt. Un tādēļ ļoti labi pirms eh, nākošās ietvaru programmas mēs to parunājam, un mēs arī esam budžeta kontrolieri. Mēs zinām paši, ka mēs esam vainīgi kā parlaments, jo eh, mēs veicinām šo birokrātiju, un tāpēc eh, mums ir kaut kas jādara. Un tāpēc šie priekšlikumi ir labi, bet tā, uh, nav tikai, tas nav tikai līdzekļu trūkums. Uh, Uh, projekti ir arī nepārskatāmi. Kas tad ir lielie šie Eiropas pētniecības projekti? Uh, kur kāds jautā, ko tad jūs Eiropā darāt? Viens, uh, tātad ITS, Airbus, bet šo lielo projektu tad būtībā nemaz nav, uz, par kuriem mēs varam lepoties. Un tas ir, tā ir problēma, tātad šī redzamība trūkst. Un trešā ir politiskā pievienotā vērtība. Um, uh, pētījumiem uh, vienmēr tiek apstrīdēta, un es domāju, arī no uh, nacionālajām dalībvalstīm pārstāvji saka, um, tas mums neko nedod, un tāpēc mums tiešām ir jānovirzās no iepriekšējās sistēmas, un Nistorojas kungs jau ir arī teicis, kā eh, ne tikai pētīšanas veicināšanas, bet arī reģionālā kohēzijas fondā, struktūra fondos eh, mums ir eh, jārada citi pieteikšanās noteikumi. Tā ir tehniska problēma un tāpēc es domāju, kas šajos pirmā un otrajā tika jau likts priekšā birokrātiju mazināt tehniski, bet arī tas ir politiski realizējams. Un trešais. Uh, Eh, jautājums ir politiski sarežģītāks. Tātad eh, uz zinātni balstīti pētījumi mums ir jāveicina, rezulta, eh, orientēt uz rezultātu, un tas nu gan ir jauns. Īpaši arī portugāļu kolēģis dzirdēja, kura runāja par pamatpētniecību, bet tur tieši mums ir pozitīvs piemērs. Eiropas pētniecības padome jau mums ir uh, parādījusi, uh, eh, kā tātad konkrētas summas uh, projekta realizācijai, piemēram, balvas, Eiropas eh, pētniecības padome tiešām padara iespējumu, lai šī pamatpētniecība tiktu veikstināta un līdzekļi piešķirti, līdz ar to mums ir jāizdara lielāks spiediens, lai uz orientēt, eh, rezultātiem orientēta pētniecība tiktu veicināta. Mums pat tiešām ir nepieciešams mainīt paradigmu. Uh, un e, jāizmanto šīs iespējas, jo citādāk e, no mums aizbēgs cilvēki, un tas nozīmē, ka aizvien mazāk būs pieteikumu. Paldies! Man tagad vēl būtu daži viedokļu pieteikušies, kur grib izteikt viedokļu Micāros un Ekakung. E, paldies! Es tiešām centīšos īsi. Es esmu e, ļoti lepnas uz šo darbu. Uh, Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs par to varam runāt. Un referentē vēlējos pateikties. Um, šis uh, veids, kā, tad, kā notiek pieteikšanās, tas patiešām ir jāvienkāršo. Ja mēs runājam par birokrātiju, par ietvaru programmām, uh, kā tas tiek administrēts, es tiešām arī kā pētnieks uh, pats universitātē varēju to darīt. Tas bija ļoti komplicēti. Uh, Uh, ļoti daudzi pētnieki piedalījās šajā projektā, bet daudz arī teica, ka viņi nepiedalīsies, jo tas bija pārāk sarežģīti priekš viņiem tieši šo administratīvo šķēršļu dēļ, un šī vienkāršošana, uh, tas varētu būt mums labs instruments Uh, lai mēs stiprinātu dažas pētniecības jomas un uh, arī finansējums tad varētu būt daudz atraktīvāks pētniekiem, piemēram, nanotehnoloģijās, biotehnoloģijās, klimata projekti uh, vai arī šie kopās aplūšanas procesi. Es domāju, ka mēs varam runāt šajās jomās un to iestrādāt. Paldies! Lielas paldies priekšsādātājs, saka ekskundze. Šis ziņojums ārkārtīgi nozīmīgs un gribēju jums arī atgādināt, ka mums bija ļoti satraucoši rezultāti no uz, manās uzklausīšanas, kas bija pagājušā gada rudenī šai komitejā, kad runājām par birokrātijas samazināšanu. Es zinu, ka referenta, protams, ir lieliska un ka Vaļokundze ir strādājis pie šī ziņojuma un, protams, ka viņa ir ņēmusi vērā šīs uzklausīšanas rezultātus, izstrādājot savu ziņojumu. Mums bija arī apakā, apaļā galda sarunas ar Spānijas rezultātu, tur bija arī lieliski rezultāti, kas eh, jāņem vērā. Un visbeidzot, šo struktūru, organizācijas un pētniecības pasākumu, ko esam īstenojuši, e, noved pie tā, ka, protams, ir ļoti dažādas interešu grupas un ir ļoti dažādas budžeta līnijas, kas kopumā veido šo ainu. Un tad mēs redzēsim, ka li lielākoties šie budžeta samazinājumi attiecas uz diezgan svarīgām prioritātēm mūsu komitejā. Mums tāpēc jādomā par pētniecību no vienas puses, bet jāstāsta, kā to savienot ar budžeta jautājumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, jā, tās ir ļoti svarīgas debates, un paldies, ka mēs varējām izvednot arī šo nelielo darbu grupu. Paldies arī par šo lielisku sagatavoto darbu, paldies, protams, komisijai arī, un es gribētu lūgt jūsu izpratni, mēs nevaram šodien jums dot vārdu, diemžēl jo mums nav īsti tam laika. Nu, tātad vēl vienreiz paldies visiem ar to sanāksmi slēdzu, bet uzreiz gribu lūgt kamē, e, kolēģus zāli atstāt, jo mums tūlīt jānotur šeit koordinātoru sanāksme. Paldies! Mm.